Košā jautājuma dienas kārtībā par komisijas un padomes eh, paziņojumiem par situāciju Kubā. Welcome, Minister. Welcome, Commissioner. If we could now start our... Labdien, ministra, labdien, komisārs, komisāra kungs. Varbūt mēs varētu um, sākt nākošās debatas un vispirms dosim vārdu ministram. Um, lūdzu. Eh, paldies, priekšsādātājs. Orlando Sapatas nāve bija eh, ārkārtīgi negatīvs eh, notikums, notikums, kuram nevajadzēja notikt, un mēs nevēlētos, lai tas jebkad atkārtotos ne Kubā, ne arī citā vietā. Un Eiropas Savienības apņemšanā šai sakarā ir jābūt tādai, ka tā nosoda faktus, kas ir cilvēktiesību pārkāpumi, un jāstrādā pie tā, lai nekad nekas tam līdzīgs neatkārtotos. Tā, tam ir jākļūst par Eiropas Savienības apņemšanos. Eiropas Savienība, kuras identitātes būtiskākā zīme ir cilvēku tiesību aizstāvība. Jo mēs ticam e, brīvības, e, iecietības, e, plurālisma vērtībām, un tas kopā viss veido mūsu personību. Un visos gadījumos, kad notiek šo tiesību pārkāpumu, Eiropas Savienība to nosota, to pauž skaļā balsī, un tieši tāpat mēs rīkojamies Kubas gadījumā. Arī tad, kad mēs ziņojam sava, par savām bažām un pesimismu, par to, ka cilvēktiesība jautājumi nekādā veidā nevirzās uz priekšu un neattīstās, un neraugoties uz to, ka ne, ne, vairākas reizes mēs esam pieprasījuši Kūbas uh, eh, apziņas ieslodzīto politi, ieslodzīto atbrīvošanu. Šobrīd uh, ir uh, vairāki desmitu tādu, no tiem vairāki ir ļoti sliktā veselības stāvoklī, vairāki ir pieteikoši varas streiku. Un, uh, Mūsu pienākums ir aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvis Kubā. Mēs to darījām arī tad, kad mēs atkārtojām, ka Orlando Sapatas nāve ir uh, atgadījumus, kas eh, sauc pēc valdības atbildības. Bet Eiropas Savienības politika Kubas eh, sakarā ir vēl tālajošāka. Eiropas Savienības politika Kubas sakarā ir uh, saistāma ar vairākiem elementiem, kurus es gribētu uzskaitīt un uzsvērt. Pirmkārt, politiskais dialogs politiskais dialogs ar Kubas institūcijām, ar Kubas varas iestādēm un ar Kubas pilsonisko sabiedrību, e, kas pilnīgi dabiski aptver arī cilvēktiesību jautājumus. Otrkārt, sadarbība attīstībai ar Kubu kas ir nevairāk ne mazāk kā solidaritāte ar Kubas tautu, un arī, lai varētu veicināt virzību kultūrā un demokrātiskajā praksē Kubā. Šie ir pamat elementi politikai, e, kuras e, būtībā ir viens adresāts, kas ir Kūbas tauta, tā, Kūbas tautas e, labklājība, dzīves apstākļi un Kūbas tautas cilvēku tiesību ievērošana. Paldies, komisārs. President, uh, honorable members, the Commission deeply regrets the death of Mr komisija ļoti nožēlo Orlando Zapatas nāvi un arī visus attiecīgos apstākļus, un es gribētu arī paust savus ļoti dziļās bāžas par citiem politiskiem ieslodzītiem, kas eh, atrodas mm, Kubā. Mēs eh, šajā zālē eh, visi jūtam, izjūtam vienādu vīlšanos pēc Zapatas kunga nāvis, un mums ir jādara viss iespējamais, lai viņa tādi notikumi neatkārtotos eh, ne Kubā, nekur citur. Eiropas Savienība balstās uz demokrātijas, fundamentālo brīvību vērtībām. Eiropas Savienība cenšas aizsargāt un virzīt šos jautājumus, jo arī mēs mūsu kontinentā esam cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem. Cilvēktiesības ir universāls, cilvēktiesību principi ir mūsu dialogu neatņēmama sastāvdaļa, un šie dialogi tiek vesti gan iekšā Eiropā, gan arī ārpus konstruktīva sadarbība, ne tikai piespiešana, ne tikai sankcijas ir arī mūsu politikas pamatā attiecībās ar Kubu, un par to ir arī 96. gadā minētajā kopīgajā nostājā. Un tieši tas bija pamats, kāpēc 2009. gadā mēs nolēmām atcelt 2006. gadā liktos um, diplomātiskos uh, sankcijas, un, jo mēs vēlamies veicināt uh, mūsu sadarbību un gribam izmantot pilnā mērā 96. gadā formulēto kopīgo nostāju. Vēl arī tāds ir pamatojums, ka daudz dalībvalsts var atsākt savu attīstības sadarbību ar Kubu, un Pēdējos dažos mēnešos mēs eh, redzam, ka arī dažādas politiskās partijas, eh, kas pārstāvētas eh, Eiropas parlamentā, ir paudušas viedokli par to, ka sadarbībai ar Kubu ir svarīga nosīm. Neko nedarīt Kubā, tas būtu nepareizi jo mums ir jārīkojas šeit uz kārts ir likta mūsu uzticamība, bet arī mūsu kapacitāte, mūsu spēja būt klāt Kubā. Tāpēc es uzskatu, ka ceļš uz priekšu ir padziļināt un tālāk virzīt jau uzsākto politisko dialogu, turpināt sadarbību ar Kubu, kā izmantot to kā instrumentu, lai uzlabotu Kubas iedzīvotāju dzīvi. Sadarbība ar Kubu nekad nav bijusi apturēta no Eiropas Savienības puses. Kāpēc? Tāpēc, ka attīst vērtība nav saistīta ar valdības atbalstu. Tas ir saistīts ar cilvēku, ar iedzīvotāju atbalstu. Mūsu viedoklis vienmēr ir tāds, ka attīstības sadarbība ir svarīgs elements mūsu attiecībās ar Kubu ir projekti, kas notiek Kubā, un no šiem projektiem labumu gūst Kubas iedzīvotāji. Mēs atbalstam rehabilitācijas projektus pēc eh, viesuļvētrām, mēs atbalstam arī pārtiks nodrošinājumu programmas, adaptēšanos klimata pārmaiņām. Ir arī projekti, kas atbalsta tāds nevalstiskos aktierus, dalībniekus un viņu aktivitātes. Gribu teikt uzreiz, ka šeit nav tāda finansējuma no Eiropas kopienas puses, kas tiek sūtīts cauri caur valdības struktūrām. Um, nauda tiek nodota ANO aģentūrām un caur Eiropas nevalstiskajām organizācijām eh, kas eh, arī pārstāv Eiropas Savienības un komisijas atbalstītās intereses Kubā. Ļoti svarīgi Eiropas Savienībai turpināt risināt Kubas iedzīvotāju galvenās intereses, iesaistoties strateģiski svarīgos um, risinājumos, izmantojot esošos instrumentus. Eh, gatavība dialogam, atbalsts Kubas iedzīvotājiem caur attīstības atbalstu, atkārtot mūsu principus, stiprinot tos. Eh, tas ir mūsu uzdevums, pie kā mums ir jāturpina strādāt. Paldies! Eh, tālāk mums ir runātāji no politiskām grupām, no sākuma no EPP, Sala Frankas kungs, divas ap pus minūtes. Eh, priekšsēdētāji, kad mana politikā, politiskā grupa lūdz iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, eh, tad eh, man liekas, ka mēs varēsim parādīt un izlabot dažkārt nelabojamās kļūdas brīvības ienaidniekiem. Mēs to darījām tāpēc, ka šī institūcija, Eiropas parlaments, ir institūcija, kas piešķir demokrātisko impulsu un vieta, kur var paust nosodījumu par nevainīgu nāvi. Kuba ir vieta, kur cilvēki cīnās un arī mirst kā Orlando sapātā par savu brīvību. E, šobrīd e, padomas kopīgā pozīcija ir spēkā un aicina nekavējotos atbrīvot e, politiskos ieslodzītos ieslodzītos un aicina ievērot eh, cilvēktiesības un pilsoniskās brīvības. Šajā sēžzālē priekšsēdētāji tomēr ļoti bieži atskan uh, uh, vārdi, uh, kas ir drosmīgos vārdo paģērdo, piemēram, kurš sacīja, ka pirmā uzvara, kas ir jāproklamē, ir tā, lai būtu drosmes, ir, ir būtu uzvara savā sirdī. Un uh, aicināja nepakļauties bailēm. Andrejs Sakarovs sācīja, kurš ir atstājis eh, eh, savu darbu eh, miera vārdā, ka ļoti bieži tās balsis, kas jāņem vērā visvairāk, ir balsis, kas nav dzirdamas. Tošu pašu mēs varam sācīt par Damas de Blanko, kas saņēma Eiropas parlamenta Sakarova baldu. Ļoti drīz mēs varēsim dzirdēt arī daudzu citu klubiešu balsi. Mēs eh, esam dzirdējuši kluso Orlando Sapato, eh, Sapatas balsi. Un eh, šis parlaments ar visu leģitimitāti pārstāvot Eiropas Savienības iedzīvotājus. Tam ir skaidri jāatbalso saucieni pēc brīvības, kurus mēs dzirdām no Kubas. Paldies, priekšsēdētāji! The... Eh, paldies, un tālāk Jāņez Barnevo uz trim minūtēm sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, padomas priekšsēdētājs, komisāri, nekad mēs nepieļausim, lai mūsu klusēšana pārvērstos eh, par Uh, sazvērestību cīņā pret brīvību. Mēs nekad nepieļausim, lai uh, ik viens, kurš cīnās par savu brīvību, par savām tiesībām, mirtu cietumā. Lai neatskanētu mūsu balss spēcīgi pieprasot atbrīvošanu. Orlando Sapata Tamaņo, 42 gadus vecs uh, mūrnieks no Kubas, E, nomira pēc 82 bada streika dienām un septiņiem gadiem cietumā, jo viņš pieprasīja cilvēktiesību ievērošanu. Un šo septiņu gadu laikā viņš tika pazemots e, e, un viņam bija jāpārvar ļoti biezais, ļoti stīvais klusums starptautiskajā kopienā. Viņš pieteica bada streiku, tieši tāpat, ko izdarīja Viņa cīņu biedrs Giļermo Fariņas, dāmas un kungi, rezolūcijas, ko mēs esam izsnieguši un kas rīt tiks liktas uz eh, balsošumu, eh, pieprasa visu apziņas ieslodzīto atbrīvošanu Kubā. Tas ir nepieciešams demokrātiskām pārmaiņām un lai varētu respektēt eh, demokrātiskā pamattiesības. Nerunāsim par tematiem, kās, kuros mūs ir domstarpības par to, vai ir jāpatur spēkā vai nav kopīgā pozīcija. Galvenais temats šobrīd ir dzīvības glābšana un e, pol politisko ieslodzīto brīvība un dzīvība. Un uh, uz šiem jautājumiem balstoties mēs varēsim runāt par mūsu nākotnes politiku attiecībā uz Kubu. Tāpat arī uh, jāapzinās, ka fakts, ka sešas politiskās grupas ir iesniegušas rezolūciju, apliecina lielo uh, vienprātību mūsu parlamentā attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Mums ir jāapzinās, ka mēs nedrīkstam pieļaut eh, ne to, ka labie pakļaujas Jenkiju imperialismam, ne arī, ka sociāldemokrāti pakļaujas komunistu diktatūrai. Šie apgalvojumi ir nepatiesi un eh, brīvības cīņu upuri, viņu cīņa ir jāatbalsta visos gadījumos, neatkarīgi, kur tie atrodas. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties Sala Frankas kungam, kurš E, e, e, sagatavoja rezolūcijas tautas partijas grupas vārdā, tāpat arī tiem, kur sagatavoja līdzera, rezolūcijas no ECR, no zaļo grupas un no pārējām grupām, kas ir strādājuši, lai mēs varētu būt vienprātīgi. Tāpat arī es gribētu pateikties Eh, Spānijas valdības vadītājam un padomis eh, pārstāvim pār eh, palīdzību šīs rezolūcijas sagatavošanā. Paldies, un tagad Aldis grupas vārdā Bēbēs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Savas politiskās grupas vārdā es gribēju izteikt līdzjūtību sapatas. E kunga ģimenei, kurš samaksā visaugstāko cenu par savu pārliecību. Uh, šis cilvēks jau daudzus gadus ir bijis paraugs daudziem citiem uh, cilvēktiesību aktīvistiem gan Kubā, gan ārpus tās. Šis, šī rezolūcija, ar kuru nākušas klajā vairākas politiskās grupas, izsaka dziļas bažas par cilvēktiesību situāciju Kubā. Godīgi sakot, situācija nav uzlabojusies un daudzi neatkarīgie žurnālisti, disidenti un cilvēktiesību aizstāvi joprojām ir cietumā, jo viņi grib izmantot savas brīvas izteikšanās tiesības un brīvas uh, mm, kopā sanākšanas tiesības. Tajā pašā laikā uh, valdība stingri kontrolē šos cilvēkus, un viņi nedrīkst strādāt. Vairāk cilvēktiesība aizstāvi pašlaik uh, ir bada streikā, un mēs izsakam dziļas bažas par uh, eh, Gaļermo Fariņas kunga veselības stāvokli. Ir skaidrs, ka iestādes uh, Kubā ir visu laiku atsakās ievērot aicinājumus atbrīvot visus politiskos e, cietumniekus. Mums ir jāizmanto visi iespējamie mehānismi, lai garantētu to cilvēku dzīvi un kas aizstāva demokrātiskās vērtības un plurālismu. Tagad no e, zaļo puses Romeva Roidas kungam lūdzu vārds. Eh, paldies, es pievieno, priekšsēdētājs pievienojas visiem, kuri pauž līdzjūtību Orlando Sāpātas tuviniekiem. Runājot par Kubu, eh, mēs saskaramies ar nepārprotamu cīnismu. Tāpat arī jārunāt, ka šeit ir vairāk nekā pārdoms un atmiņas. Šis notikums eh, šī sakarā mums ir vienbalsīgi jābalso par rezolūciju, kas, nezinu, atbrīvot politieslodzītos Kubā un visās pārējās pasaules valstīs. E, mums tas ir jādara, tas ir pilnīgi nepieciešami, un mums tas ir jādara neatkarīgi no tā, kāda motivācija ikvienam varētu būt. E, tas ir iekļauts mūsu uh, nolīguma sadaļā pieprasīts nekavējošu šo ieslodzīto atbrīvošanu Kubā un arī apzināties delikāto situāciju, kādā dzīvo atsevišķas personas, kas ir uzsākošas bada streiku un kur situācija ir līdzīga tāda, tāda tai, kurā dzīvoja un aizgāja no šīs pasaules Orlando Sapato. Uh, Mums ir jāapzinās, ka šis gadījums var tikt izmantots dažādos citos politiskos motīvos. Un jā, svarīgi ir atgādināt, ka ir daudzi procesi, kas ir uzsākti, kas ir noderīgi, kas darbojas, un nevienā gadījumā mēs nedrīkstam iekrīst kārdinājumā, atgriezties pie pagātnes eh, laikiem, eh, kad mēs eh, piemērojam Eh, fiasko cietušo embargo un bloķēšanas politiku. Un tomēr mēs nedrīkstam pieļaut situācijas atkārtošanos, kāda bija ar Lando Sapatu, un mums jādara viss, lai tā neatkārtotos. Paldies! Paldies, un tagad ECR eh, e grupas vārdā Kosusnieks uz divām minūtēm. Eh, Priekšsētājs Konsidāms un kungi, kolēģi. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti mūs ietekmēja Orlando Sapato tam mājas bojā eja, un es gribētu paust uh, Eh, pausts ECR eh, e grupas sāpes. Es eh, piedzīvo, kad mana valsts piedzīvoja vissliktākos komunisma terora laikus, kas ir zinām valsts vēsturē. Un man ir zināma noziedzīgā komunistiskā ideoloģija, un mēs uzjūtam lietas, lielu solidaritāti ar Kūbas tautu kad totil, totalitārais režīms eh, nāca klajā ar lozungu sociālisms vai nāve, mēs redzam, ka nekāda iecietība nav, pali, eh, nav bijusi iespējama. Orlando Sapata simbolizē savas eh, valsts pretestību. Tad, kad manā valstī gāja bojā potieslūdzotais Spavels Volka, viņam bija atlicis no viņa termiņa tikai pusotras gads, un es ceru, ka uh, apzinoties, eh, atceroties mūsu valsts Pavelu Vonku, mēs varēsim labāk pieprasīt brīvību šajā salā. Un es aicinu atbrīvot visus politiskos eh, ieslodzītos, lai tiktu uzsāktas struktūrālas reformas, ne tikai tāpēc, lai varētu uzlabot visas Kubas tautas dzīves apstākļus, bet arī, lai ne lai beidzot tiktu sagatavot kopīgā pozīcija. Nākošais runātājs Vilnis Majers, paldies priekšsēdātāji. Mūsu grupa pauž dziļas nožēlu par Orlando Sapatas bojā eju. Atbildība pār viņa bojā eju ir šoreiz jāuzņemas valstī. Mēs eh, savukārt nevaram atbalstīt instrumentarizāciju cilvēktiesību ziņā. Rīt mēs liksim šo jautājumu uz uh, balsojumu. Mēs to nedarīsim kā Hondurasas militāro apsvērumu. Šī, eh, šis pats parlaments nenobalsoja pret Hondurasas militāro apsvērumu, neraugoties uz daudz, daudzajām slepkavībām un spīdzināšanām. Tāpēc mums ir tāpēc jā. Ja, ir iespējas, ka ļoti bieži mēs sekojam, kur tad notiek cilvēktiesību eh, pārkāpumi. Pirms dažām nedēļām Kolumbijā tika atkārti vislielākie Latīņa Amerikas masu apbedījumi. Eh, varētu būt pat 50 tūkstoši bojāgājušo šajos masu kapos. Vai ir diskusijas, vai nosod, tas tiek nosodīts? Kas notiek ar eh, civilajiem upuriem Afganistānā? Kas notiek ar vajāšanām Rietumsahārā? Mēs negribam eh, pieļaut šo liekulību, un es domāju, ka galvenais ir izveidot attiecības, kas ir ciešas ar Kubas republiku, lai varētu skatīt visas darba kārtības politikas, tā skaitā cilvēktiesību jautājumu, Eh, jautājumu par ieslodzītajiem, bet eh, skaidrs valodas situācijā un lai Eiropas Savienība atstātu spēkā kopīgo pozīciju ar Kubu, kas ir izņēmums. Nav citas valsts pasaulē, ar kur būtu šāda kopīga pozīcija, ne ar Ķīnu, ne ar Vietnamu. Tāpēc kā ar Kubu. Eh, kāpēc ar Kubu un nevis ar Ķīnu? Es gribētu, lai Padoms priekšsēdētājs skaidri atbild jautājumu, vai tiks eh, pabeigta eh, šīs kopīgās pozīcijas attiecībā uz Kubas spēkās esamību, lai mēs beidzot varētu uzsākt skaidru dialogu starp Eiropas Savienību un Kubas Republiku ar kopīgām interesēm un kopīgu darbu kārtību. Paldies! Paldies! Runātājs uz pusotru minūti no Melce. Hungertotes disidenten Zapata un tī. Zapatas kungas, na, kunga nāve un Sančesa kunga blogera arests, kas sniedz informāciju par sociālistisko Kubu, skaidri norāda, ka Kubas politika eh, joprojām būs tāda, ka cilvēktiesības netiks ievērotas, un jebkuras cer cerības, kas tika liktas uz Raulu Castro, ir veltas. Kubā nav tādas brīvības, netiek ievērotas tādas tiesības, kuras varēja baudot paši Kastro brāļi, kad viņi bija cietumā, un Kubas valdība nevar nodrošināt savu iedzīvotāju pamatu vajadzības. Piemēram, labklājības iniciatīvas tiek kritizētas no režīma puses, Eh, situācija ar ieslodzītiem Ķīnā varbūt pat ir labāka. Piemēram, ja mēs runājam par ASV embargo eh, saistībā ar datoru eh, ierīcēm, arī šeit situāciju neuzlabo, bet varbūt, ka šādējādi varēs labāk palīdzēt opozīcijā organizēties. Un nobeigumā Kubas valdībai būs grūti apspiest izteiksmes brīvību ilgtermiņā, Tāpēc eh, Eiropas iniciatīvas ir jāatbalsta, jo uh, tādējādi tiks grauta komunistu sistēmas uh, pamati. Tagad Valēzes kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kungi, dārgie draugi. Uh, ieslodzītā pārliecības dēļ traģiskā nāve, Zabatas kungas nāve, atkal ir viens pierādījums tam, ka Kastro valdība e, pilnībā neievēro starptautiskās e, cilvēktiesību prasības. Šī te traģiskā nāve ir simboliska. Tas ir sauciens pēc palīdzības uh, un starptautisko diplomātu efektīva darbība, kas neva, nav iespējama, ja viņi nerunās ar disidentiem un ja viņi neņems vērā to, ko domā sabiedrība Kubā. Dāmas un kungi, mums ir kopā uh, jāmēģina ietekmēt Kastro režīms un jāaicina nekavējoties atbrīvot visus politiskos ieslodzītos, kas ir ieslodzīti cietumā par savu uzskatu izteikšanu. Nesen um, Eiropas Savienība gribēja padarīt savu uh, politiku pret Kubu tādu maigāku un atcēla vairākas sankcijas, cerot, ka Kuba e, sāks ievērot demokrātiskos standartus, bet Sabats kungas nāve parādīja to, cik naivi ir bijis šādi domāt. Rīt mēs balsosim par rezolūciju e, šo te debašu nobeigumā, un šī rezolūcija būs skaidra zīme opozīcijai, ka mēs iebilstam pret cilvēktiesību pārkāpumiem Kubā, pret eh, politisko ieslodzīto vajāšanu un pamatiesību neievērošanu. Mēs parādīsim, ka mēs esam solidāri ar kubiešiem, ka mēs varēsim runāt to vārdā, kas paši nevar runāt. Paldies Valēsas kungam. Tagad uz trīs minūtēm vārds nākošam runātājam Baskurts kungam kundzei, es atvainojos. Zapatas kungas traģiskā nāve ir uh, radījusi satraukumu pasaules mērogā. Un viņam bija iemesls, kāpēc uzsākt šo te bada streiku, kas noveda viņu pie uh, traģiska gala. Bet ko tad viņš vispār bija izdarījis, lai nonāktu cietumā jau sākotnēji? Uh, Vienīgais, ko viņš bija izdarījis, bija atšķirīgs viedoklis no valdības viedokļa, bet tas jau nav nekāds noziegums. Un šis gadījums nav izolēts gadījums. Piemēram, ja mēs runājam par Fariņas kunga gadījumu, arī viņš ir uzsācis bada streiku. Viņš aicina atbrīvot 26 eh, slimus politiskos ieslodzītājus. Kāds būs viņa liktenis? Vai arī viņš samaksās ar savu dzīvi? Uh, kas īsti mainīs Kubas valdības viedokli. Ir eh, aprēķināts, ka Kubā ir vēl 200, apmēram 200 citi politiskie ieslodzītāji, ieslodzītie. Un Kuba šādējādi pārkāpja eh, starptautisko deklarāciju par cilvēku tiesībām. Mēs aicinām Kubu nekavējoties atbrīvot šos politiskos ieslodzītos un beigt cilvēktiesību pārkāpumus. Valdība nevar kontrolēt savu iedzīvotāju domas, pat ja jūs viņus ieliekat aiz restēm. Viņu domas izdzīvos, un jebkurš uh, mēģinājums atbrīvoties no šīm idejām nebūs veiksmīgs. Kubas valdībai būtu jāuzsāk dialogs ar cilvēkiem ar atšķirīgām idejām, jo tikai atvērts dialogs ir veids, kā virzīties uz priekšu. Tas ir tas, kas Kubas valdībai būtu jādala, jādara, jo Kubas eh, iedzīvotāji ir pelnījuši demokrātiju un pamatiesību ievērošanu. Zapatas kungas, kunga nāvei nebūtu E, nebūtu jākļūst bezjēdzīgai. Eiropas Savienībai jādara viss, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju Kubā. Un šeit Mēs nerunājam tikai par politiskiem ieslodzītajiem, bet arī par cilvēktiesību aizstāvību, par to, ka cilvēktiesību aizstāvjiem būtu jādod iespēja atgriezties atpakaļ darbā, ka Kubas valdībai būtu jārūpējas par saviem iedzīvotājiem, ka nevar cilvēks vienkārši arestēt un attiekties pret viņiem kā pret kriminālu noziedzniekiem. Paldies. Nākošais runātājs Bilandika uz pusotru minūti. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji aizstāvēt cilvēktiesības šodien nozīmē eh, nosodīt eh, Orlando sapatas nežēlīgās nāves pieļaušanu un aizstāvēt politieslodzītos. Es domāju, ka tas liks eh, pārdomāt Kubas vārds iestādēm, lai radītu apstākļus, lai pilsoņi valstī varētu izmantot demokrātiskas tiesības, lai varētu nodrošināt brīvu domu apmaiņu un informācijas apmaiņu un apzināties to, ka domas vienmēr var provocēt, var izaicināt, bet nevienā gadījumā to sakarā nedrīkst cilvēks ieslodzīt cietumā. Tāpēc uh, ikvienas, uh, ikvienas domas uh, izpausmes, ko, uh, kas tiek mēģināt uh, apspiest, uh, šāda apspiešana ir eh, nu, nosodāma. Es ceru, ka mūsu sagatavotās realizācijas eh, rezolūcijas palīdzēs eh, veikt ne, pārmaiņas, kādas mēs ceram sagaidīt. Taču parlaments gaida šādu pašu rīcību saskaroties ar cilvēktiesību pārkāpumiem ik vieniem uh, Eh, ik vienā pasaules vietā, gan Afganistānā, gan Konturasī, gan manā nelielā eh, valstī eh, Basku zemī. Paldies, Bilbao kundze, nākošais runājs porēba uz vienu minūti. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy na tej sali zgodzimy się. Paldies, es domāju, ka ik viens piekritīs tam, ka korumpētā komunistu diktatūra nepieļaus pozitīvas pārmaiņas Kubā policijas valsts un Kastro brāļi grauj pilsoņu brīvības un nedod viņiem iespēju eh, dzīvot cilvēkcienību dzīvi. Protams, kubiešu nākotne ir viņu rokās, bet arī Eiropas Savienībai šeit ir nozīmīga loma. Mums ir jādomā par visu politieslodzīto atbrīvošanu un jādomā par politisko dialogu ar Kubu Eh, pār cilvēktiesību ievērošanu un piekļuvi neatkarīgiem mēdījiem. Aicināt demokrātiskas pārmaiņas. Tā ir joma, kurā transatlantiskās saites varētu būt nozīmīgas, un mums ir jāsadarbojas ar Vašingtonu. Visi kopā mēs varam gatavot ilgtermiņu stratēģiju Kubai, un sākuma punkts nebūs vienkārši status quo aklu pieņemšana, bet gan ilgtermiņa demokrātiskos Uh, valsts uh, un demokrātisko struktūru ieviešana. Nākošais runātājs Ilda Figeiredo. Paldies, priekšsēdētāji! Ar šīm debatēm mēs vēlreiz apliecinām uh, divu viedokļu pastāvēšanu Eiropas parlamentā. Gan apzinoties to, ka. Akordus Hondurasā, piemēram, netika pausta, Honduras gadījumā netika pausta šāds nosodījums, un šobrīd mēs gatavojamies noslēgt asociācijas nolīgums ar počistu valdību. Protams, mēs visi paužam nožēlu par Orlando Sapatas nāvi. Bet uh, Ļoti bieži mēs aizmirstam ļoti smagās sekas ekonomiskajam embargo, ko Savienotās valsts uzlika Kubai, un to, to faktu, ka Amerikas cietumos atrodas daudzi Kubas pilsoņi, kuri vienkārši e, vēlējās e, redzēt savu valsti kopīgā pozīcija nav pieņemama jo tā ļoti apgrūtina sarunas ar Kubas valdību uz kopīgu interešu pamatu. Tāpēc ir nepieciešams atsacīties no kopīgās pozīcijas un sākt normalizēt attiecības ar Eiropas Savienību un Kubu. To mēs sagaidām no Spānijas eh, prezidentūras. Nākošais runātājs Son. <clears throat> Pamiętamy słynne zawołanie Fidela Castro, socjalizm. Mēs joprojām atceramies Fidel Castro vārdus. Uh, par sociālismu. Sociālisms vai nāve, tā esot teicis Vidāls Kastro, un no šī lozunga palicies tikai vārds nāve. Nāve, kas ir skārusi politieslodzīto Orlando Zapatu. Šī nāve ir kompromitējusi visu sociālismu ideju. Un šis gadījums ir apkaunojošs Un kad apmeklēju Kubu, man bija, nebija, orga, nebija organizēta sanāksmes ar, vai tikšanās ar disidentiem. Jāatzīmē, ka Kubā nav notikušas demokrātiskas vēlēšanas un politieslodzītie joprojām atrodas cietumos. Tagad tiek piedāvāta atvērta politika attiecībā uz Kubu, tomēr priekšnosacījums ir politisklietieto atbrīvošana, arī cenzūras atcelšana, civiltiesību uh, atjaunošana, pilsonisko tiesību atjaunošana. Ir vairākas iespējas, kā atbrīvoties no totalitāra totalitārā režīma ir iespējams to darīt dialoga kārtā, bet var darīt arī tā, kā rīkojās Rumānija, kur scenārijs bija pavisam savādāks un uh, arī ļoti dramatisks. Mēs negribētu redzēt to šeit vēl vienu reizi. Kas tad notiek uh, Kubā? Eiropas Savienības politika ir jābūt aktīvai jāpalīdz eh, Kubai kļūt par brīvu reģionu un demokrātisku reģionu, un tādēļ jābūt mūsu pozīcija šeit. Eh, tālāk Hovita kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt savu visdziļāko līdzjūtību eh, par Zapato nāvi, un es arī esmu satraucies par citiem politieslodzītajiem, kas arī ir uzsākuši streikus protestējot Eiropas parlamentam, ir jāatkārto mūsu aicinājums nekavējoties atbrīvot politieslodzītos 55 ir tādi sakarā ar Amnesty International un ir vēl lielāks skaits sakarā ar cilvēktiesību komisiju. Un eh, Ferēra kungs kas ir cilvēktiesību eh, centra vadītājs, ir bijis nežēlīgi sists, un to mēs nosodam. Mums ir jāizbeidz eh, šī darbība, un Kubas valdībai ir, ir jānosaka eh, konkrēts datums, un par šo datumu ir jāinformē arī ANO pārstāvi. Es vienmēr esmu bijis pret ASV embargo tirzniecības jomā, kas darbojas no 62. gada. Es eh, atbalstu Obamas soli uzlabot šo režīmu, tagad ir, ir iespējams ceļot brīvāk, ir arī naudas atbalsts 2008. gada, ir arī Eiropas eh, Savienības pozīcija publicēta par eh, sadarbību ar Kubu. Un es atbalstu arī uh, to, ka BBC ir dota brīva piekļuve Kubas teritorijai. Tomēr esmu vīlies, ka ANO, ANO cilvēktiesību padomē Kuba nav piekritusi divām cilvēktiesību konvencijām. Nav pieļāvusi arī inspicēt cietumus. Tāpēc komisijai un prezidentūrai es saku, ka jums visiem, kas dosies uz Kubu, uh, ir jābūt pārliecinātiem, ka mums interesē pilsoniskā sabiedrība. Mēs gribam, eh, lai šī pilsoniskā sabiedrība būtu brīva, lai būtu attiecīgie vizīts iespējams, un eh, tādā veidā mēs redzam mūsu nākotni. Paldies! Nākamais runātais minūte trīs. Paldies, priekšsēdētāji, ministri kungs, komisāri kungs. Orlando sabat nāve ir apliecinājums tam, cik tālu var novest brīvības tūkums. E, un mums ir jāatzīst, ka vēl aizvien ir politieslodzītie. Un mums arī ir jāapzinās, ka e, Kuba atsakās īstenot visu pamatbrīvības. Tomēr mums ir jādomā par politisku dialogu, kas ir vistaustāmākā izpausme Eiropas vērtībām. Attiecības starp Eiropas Savienību un Kubu ir sarežģītas ļoti ilgi, bieži vien balstītas uz nesaprašanos, kas ir. Uh, Ehm, krietni vien grāvušas virzību uz priekšu un politisko dialogu. Mēs visi zinām, ka šodien ir vēstures pagrieziena punktā, un esmu vairāk nekā jebkad pārliecināts, ka mēs eh, kļūdīsimies, ja mēs neņemsim vērā kaut vai pieticīgo virzību uz priekšu, kā arī tās saiknes, kas mums ir Eh, īpašas ar šo salsti, valsti. Eiropas Savienība ir jābūt spējīgai pārliecināt Kubu, ka tās izolūcija ved pie pašnāvības un var novest tikai pie ļoti dramatiskām sekām. Mēs nevaram eh, atkāpties no šīs atbildības, turpināt dialogu, nenoraidot nevienu no iespējām eh, taču izvairoties no dubultiem standartiem, kas var šķiet ļoti vieši. Paldies, Mišel kungs. Nākošais runātājs Migāļska kungs uz vienu minūti. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kubā brīvība uzvarēs, būs um, de demokrātija, būs brīvā tirsniecība, brīvais tirgus. Eiropas Savienība patiesībā negrib palīdzēt graut šo režīmu, bet grib atbalstīt iedzīvotāju interesētību mainīt šo režīmu. Čehijas Republika, Slovākija un Polija pieredze to rāda, ka tas ir iespējams. Mēs arī varam piedāvāt savu pieredzi. Un pēc Castro režīmu izbeigšanās Eiropas Savienība varētu izmantot arī finansiāli kāds poļu rakstnieks Magievskis ir rakstījis, ka, ka nākotnē Orlando Zapatas vārds tiks izmantots kā mācība visiem demokrātijas cīnītājiem. Mastākā kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Dārgie kolēģi, esmu ārsts pēc profesijas un es zinu, cik ir ļoti grūti izglābt cilvēku dzīvību. Es paužu paties nožēlu par ikvienu bojā gājušo, par katru zaudēto cilvēku un pauž nožēlu par Orlando sapāto bojāeju. Diemžēl man ir jāatkārto to, ko es sacīju nesen debašu laikā par situāciju par cilvēktiesībām Vidusāzijā. Es eh, nu, sacīju, ka ir kļūda neņemt vērā kultūras un vēstures tradīcijās konkrētās valstīs un nerespektēt šajās valstīs panāktos pozitīvos rezultātus. Tas attiec arī uz uh, Kubu, lai uzrabotu, uzlabotu politisko situāciju Kubā. Mums ir jāved eh, taisnīgs un eh, līdzsvarots dialogs, kam ir gatavs Kubas eh, vārs iestādes. Tādā veidā mēs varēsim uzlabot ekonomiskās un sociālās tiesības. Neaizmirsīsim, ka neraugoties uz sarežģīto situāciju, Kuba ir pirmā valsts, kas palīdz citiem, piemēram, nesenajā Haitī katastrofā. Uh, un um, nevajag nosodīt pārāk ātri. Paldies, Mastālkā kungs, nākošais runātājs uz divām minūtēm, Mairio Mauro. Paldies, priekšsēdētāji bez retorikas es domāju, ka es varēšu apstiprināt, ka šodien un rīt balsojumā mēs rakstīsim eh, parlamenta cienīgu vēstures lapusi, un mēs to rakstīsim, jo reiz par visām reizēm mēs noliksim pie malas savstarpējos aizspriedumus eh, mūsu politiskās piedarības dēļ, un mēs nonāksim pie mūsu galvenā un visaugstākā uzdevuma, un mēs dorādīsim eh, to, kas tad ir taisnība, ko mēs rakstīsim šajā eh, rezolūcijā. Eh, lietas, kas varētu likt acīm redzamas un pašsaprotamas, bet kas ir ārkārtīgi svarīgs, piemēram, nav brīvības Kubā, nav demokrātijas Kubā. Mēs rakstām to melns uz balta, mēs rakstām, ka dzīvība ir vērtība, ka nav tiesība nogalināt bet ir bijis nepieciešams ilgs laiks, lai mēs varētu atbrīvoties no saviem aizspriedumiem un visbeidzot, lai mēs varētu sagatavot tekstu, kas neaizskar mūsu ikvienu atsevišķo atšķirīgo politisko eh, piederību vai ticību, bet eh, sagatavo tekstu, uz kuru balstoties mēs varam veidot dialogu ar Kubu. Nevajag atkāpties no dialoga ar Kubu, mums tam ir jābūt gatavam, kas ir balstīts uz taisnību, patiesību un arī apzinoties to faktu, ka neviens nav realitātes centrā. Un ir jārīkojas, lai Kubas valdība apzinot, apzinās, ka no mūsu puses nebūs kompromisu, kamēr cilvēku tiesības nebūs ieguvuši savu pienācīgo vietu. Un parlaments e, e, ir savu veicis Kuba Libre, tas nav kokteilis, netulkojam vārdu spēle e, šeit no spāņu valodas. E, Kuba Libre ir brīvā Kuba, ko mēs vēlamies brīvību. E, Paldies, nākošais runātājs Muņis Deurkisa. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs paužam dziļu nožēlu par bojā gājušā nāvi, nāves apstākļiem un aicinam atbrīvot visus politieslodzītos. Eh, Orlando Sapato bojāja savukārt varat būt kā detonators cilvēktiesību, eh, cilvēktiesību aizstāvēšanai Kubā, un mēs aicinām visus atbalstīt cilvēktiesības un eh, visus aicinām domāt par kopīgās pozīcijas izmaini, grozīšanu, kas līdz šim ir kavējusi mums ikvienu dialogu ar Kubas varas iestādēm. Ko, jo Tomēr jāatzīst, ka neraugoties kopīgo pozīciju vairākam Eiropas Savienības valstīm ir divpusējas attiecības ar Kubu, bet šī kopīgā pozīcija ir šķērslis, kas bloķē ikvienu politisku dialogu un kāvē Eiropas Savienībai attīstīt savus principus, taisa skaitā cilvēktiesību demokrātijas veicināšanu pasaulē. Kopīgā pozīcija ir instruments, kas ir novecojis, kas ir pieņems pagājušā gadsimtā, to pieņems, pie, pieņēma 15 Eiropas Savienības dalību valsts. Šobrīd mēs esam 27, situācija pasaulē ir mainījusies un notiek dialogi ar Kubu par tik jūtīgiem tematiem kā, kā Kuba. E, jau ir eh, pieņa, arī ir, eh, pieļausi, pie, pieņēmusi Kubu savā lokā, un mums ir nepieciešams divpusējs instruments, kas dod mums iespēju veidot savas attīstības un kas dod mums iespēju palīdzēt attīstīt e, demokrātiju kopā. Bloķēšana ir ekstravaganci, ko mēs nevaram atļauties, un mums ir eh, daudz vairāk jādomā par attiecībām šajā ziņā ar valstīm, kuras neveic pat minimālus pasākums cilvēktiesību aizstāvībā un starptautisko līgumu ievērošana dos iespēju Eiropas Savienībai eh, izvirzīt eh, savas, eh, savas prasības Kubai, un es aicinu atbalstīt Spānijas valdības uh, Eh, pasākumus, eh, aicinot atbrīvot daudzus eh, politieslodzītos. Un tādējādi mums ir jābeidz vienkārši tukši runāt un jāsāk strādāt attiecībā uz cilvēktiesībām ar Kubu, sadarbībā ar Kubas varam vairs iestādēm, lai tā skaitā varētu atbrīvot politieslodzītos. Paldies! Muņis kundze un tagad vārds Trebosa un Balsels kungam. Paldies priekšsēdētāju! Dārgie kolēģi, Kubas Melnajā faustā arī 2003. gadā 70 disidenti tika ieslodzīti cietumā, jo bija apsūdzēti kā savienoto valstu spiegi. Orlando Sapata tika ieslodzīts tajā pašā laikā par sabiedriskās uh, pār, kārtības pārkāpšanu. Šo ieslodzīto sievas izveidoja grupu Dāmas de Blanco, jeb sievietes Baltā, kas saņem Sākarova balvu. Savukārt šīs Dāmas de Blanco nevarēja ierasties Eiropas parlamentā savu balvu saņemt. Kubas cilvēktiesība komisija atzīst, ka valsts, valstī ir ap diviem simtiem politieslodzīto. To, to vidū 22 ir žurnālisti. Kuba ir trešā pasaules valsts ļoti Eh, skumjajā eh, politi ieslodzīto eh, topā pasaulē. Orlando Sapata, 42 gadus vecs, tika paziņots par apziņas ieslodzīto, potieslodzīto. Viņš pieteica balastreiku 3. decembrī 23. decembrī viņš pēc 82 badastrieka dienām nomira. Un parlamentā vajadzētu paust solidaritāti ar sapatas ģimeni un paust savas bažas pār cilvēktiesību situāciju kopā. Parla un parlamentam ir jānosūt skaidrs vēstījums Castro režīmam, it īpaši Spānijas prezidentūras ietvaros tādas Spānijas prezidentūras, kurai ir jāstrādā daudz aktīvāk aizstāvot pamatstiesības Kubā. Un visbeidzot, dārgie kolēģi, es gribētu izmantot iespēju aicināt atbrīvot visus politieslodzītos Kubā. Paldies! Monsieur Tremosa, la parole est maintenant à Monsieur Milan Mon. Paldies. Tagad vārds Milan, Milanam Manam kungam. Sobresaliente lo ocupan la democracia y la defensa de los derechos. Cilvēktiesība principi ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībā, un šis pāns attiec arī uz Kubu un Kubas cilvēkiem. Bet, diemžēl, gadu gaitā padomas attieksme ir ierobežota 2005. gadā padome apturēja savu nostāju un tika pārtrauktas arī viesvizītes Kubā. Tika izveidots arī politiskais dialogs, un tas notika 2003. gadā. Delegācija, kas devās uz Kubu, arī redzēja, ka notiek pārmaiņas, un mēs katrā ziņā arī uzturam dialogu. Mūs neapmierina Zapatas um, nāve. Kā jau Spānijas valdība teica, tad mēs gribam sniegt arī atbalstu demokrātiskām pārveids, demokrātiskiem pārveids procesiem Kubā. Un, protams, ka mums tas ir jāatbalsta. Kopējā nostāja ir pilnīgi skaidra, un to ir apstiprinājuši visi 27 valstu ministri. Mums ir jālūdz atbrīvot visus politiskos ieslodzītos. Kuba un Latīņa Amerika man ir ļoti, ļoti tuva un tā atbalsta rietums, un tāpēc ir jāievēro cilvēku tiesības. Politiskais dialogs ar Kubas uh, iestādēm ir jāturpina arī par cilvēktiesību jautājumiem, un mums ir jāpanāk progress šajā ziņā, un šis progress ir apstiprināts. Paldies, Milāna kungs. Masip Hidalgo kungs, viena minūti. Vēsture, protams, ir pierādījusi, ka ir jācīnās pret uh, tirāniju un Amerikas blokādi. Un pašlaik šis parlaments nosoda diktatūru, ar ko sastopas Kubas iedzīvotāji. Daudzi politiski ieslodzītāji, ieslodzītie atrodas vēl apcietinājumā, un mums ir jājūt arī iecietība pret viņiem. Daudzi kubieši pašlaik cīnās un viņi cieš no brutālas represijas. Mums ir uh, jāiet pāri šai paralizējošai kopējai nostājai. Un Kubas dzēnieks arī ir poētiski izteicies un neuztraucieties, mēs tagad ejam prom. Tagad vārds proveras kungam. Viena minūte. Paldies! Jāsaka, ka komunistiskais režīms Kubā atkal ir pierādījis savu slikto dabu. Vai mēs tiešām varam uzturēt dialogu ar šo režīmu? Nu jau gadiem ilgi mēs lūdzam Kubas varas iestādēm veikt kādas demokrātiskas reformas, uz turēties pie cilvēku tiesībām, taču Kastro aiziešana neko nav mainījusi. Cietumi ir tāpat pilni, Orlando Zapata ir nomiris, un tas viss rāda, ka šis režīms ir ideoloģiski represīvs. Desmit gados mēs esam snieguši finansu palīdzību ap 150 miljonu apmērā, un rezultātu nav nekādu. Tirānija tikai izmanto šos līdzekļus, lai stiprinātu savu režīmu. Jāsaka, ka attiecības ar Havannu ir jāsaist ar patiesu cilvēktiesību uzlabošanos valstī. Kubas pilsoņiem ir tiesības tikt atbrīvotiem no cietumiem, ja viņi tur atrodas savu uzskatu dēļ. Ultimāts, protams, neko nelīdzēs, bet tas ir visrepresīvākais režīms, un citur tādu vairs neredzam. Un tagad mēs turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru. Gāvas kungs. Kubas cilvēkiem un režīmam ir jāpiedāvā kaut kas mēs varētu finansēt pāreju uz demokrātiju. Vispirms jāatbrīvo politiskie ieslodzīti Amerikas Savienotām valstīm jāceļ sankcijas, kas faktiski stiprina šo režīmu, nevis mēģina to graut. Tad jāveido apaļais galds ar pilsoņu tiesību kustības pārstāvjiem no pašas Kubas un valdības iesaisti. Centrāla Eiropa parādīja, ka vadošai partijai ir jāpaver arī kāds skats uz nākotni pēc tam, kad šī sistēma sabruks. Mums ir jāpalīdz, tāpat kā mēs palīdzējām Centrāla Eiropai, tas mazliet nostabilizētu režīmu, izveidot labākas attiecības ar Amerikas Savienotām valstīm. Nevis atgriezīsimies pie pirms Kastro sistēmas. Federakungs. Priekšsēdētājs kundze, mēs, protams, nožēlojam Orlando Zapatas nāvi, un, protams, šāds rezultāts ir ļoti bēdīgs. Taču mēs nevaram pieņemt, ka šāda notikuma dēļ jāsākās kaut kādām ideoloģiskām kampaņām pret Kubu un tās cilvēkiem. Vienalga, kādas mums ir idejas, uh, bet kubiešu izvēle mums ir jāciena. Kubiešiem ir savas tiesības uz nākotnes organizēšanu un politisko sistēmu savā valstī. Mēs, protams, esam pret jebkādu iejaukšanos Kubas lietās, tai skaito amerikāņu blokādi. Es domāju, ka mums ir jāmēģina paņemt, eh, normalizēt attiecības ar Kubu, uh, nevis kāds specifiski diskriminēt šo salu un tās iedzīvotājus. Mēs nevaram pieņemt šo liekulību, ko mēs dzirdam šajā parlamentā. Mums ir dubult standarti. Paldies! Lopes Isturis. Paldies! Es vēlētos Orlando Zapatas mātei un citiem cietējiem, teikt, ka viņi nav vieni. Šis parlaments pieņem dažādas rezolūcijas, mūsu partija arī aktīvi ri, risina šo jautājumu. Tātad mūsu balss ir dzirdama. Protams, šī diktatūra, kas ir izolēta un bojā ejoša, pastāv joprojām. Esmu pārliecināts, ka no tā, ko mēs dzirdējām šajā zālē, mēs visi, protams, nožēlojam zapatas bojā eju, taču mums ir jābūt modriem. Mums ir jāpanāk visu politisko ieslodzīto atbrīvošana. Mums ir jāskatās, kā tiek pārkāptas šīs cilvēku tiesības, un, protams, no tautas partiju grupas, un domāju arī no citām grupām, mēs uzturēsim šo jautājumu dienas gaismā. Mums ir jādod signāli, lai mēs panāktu demokrātiju Kubā. Orlando zaudējums, protams, ir izsaucis reakciju un domājam, ka tūkstošiem kubieši agrāk vai vēlāk tiks atbrīvot no cietumiem. Mesners kundze, paldies! Dāmas un kungi! Manuprāt, mums ir viegli runāt par cilvēku tiesību pārkāpumiem citur. Mums ir skaidri jāsaka, ka Zapata zaudēja savu dzīvi bada streika rezultātā, un daudz citi ieslodzītī arī tagad streiko. Taču mēs nevaram it kā runāt ar kubu. Daži, piemēram, Ferēro saka, ka Mums jāļauj kubiešiem dzīvot tā, kā viņi vēlas. Un, ja cilvēki mirst, tie tiek pārkāptas cilvēku tiesības, tad acīm redzot, mēs nevaram vienkārši pievērt acis uz šādu situāciju. Tāpēc es domāju, mums Eiropas parlamentā ir jāmeklē jauni risinājumi, mums ir jāpārdomā tie, mums ir jāmeklē šie risinājumi, lai jebkur pasaulē izbeigtu cilvēktiesību pārkāpumus. Atvainojos, ka nepareizais vārds parādījās jūsu gadījumā uz ekrāna. Tagad vārds Avermaira kungam. Paldies! Priekšsēdētais kundze, skatoties uz traģisko nāvi, kas ir notikusi Kubā, mums jāatzīst, ka līdz šim Mums domas par kubu veidojās no laikrakstiem, un tie veido ienaidnieka tēlu. Ja mēs atceramies revolūcijas un visu, kas notika padomjas Savienībā, un kā Kuba tika izglābta no amerikāņu imperialistu un mafijas rokās, tad mēs redzam citu skatu uz šo salu. Es domāju, ka Zapatas nāvei varētu būt kāds mērķis, un mums ļoti nopietni šis jautājums ir izstāsts. Mēs nevaram vienkārši to aizmirst. Mums ir jāmeklē politiski risinājumi bez ideoloģijas un mums ir jāmēģina strādāt politiskā dialoga līmenī un jāmeklē cilvēktiesību stāvokļu uzlabošanos, lai mēs drīz varētu runāt par brīvu Kubu demokrātijā. Paldies! Paldies Albermajer kungam, tagad došu vārdu Svensons kundzei. Mister eh, Svensona kungam, atvainojos. Paldies priekšsēdētājs kundze. Uh, Eh, pēdējos 50 gadus ASV ir noteikusi tirzniecības embargo ar Kubu, bet tas ir ietekmējis Kubas eh, tautu, Kubas iedzīvotājs. Viņi cieši no apspiestības un no nabadzības. Šķiet daudz cilvēki zina, ka cilvēku tiesības situācijas novērotais 2009. gada novembrī publicēja pētījumu par esošo situāciju Kubā, iesakot atcelt embargo norādot uz to, ka Kubas diktatoriem ir jāatbrīvo politiskie ieslodzītie, bet ja viņi to nedara, tad mums ir jālieto uh, tāds izsmalcinātāks embargo. Tas ir, uh, vajadzētu iesaldēt eh, aktīvus, vajadzētu pārtraukt investīcijas, un, teiksim, realizēt citus pasākumus, kas tiešā mērā neizkārtu tautu un lielākajām demokrātiskajām valstīm un Eiropas Savienībai būtu jāizstāv šāda nostāja. Un es gribētu dzirdēt, eh, kas eh, ir sakāms eh, ministram šai sakarā. Paldies, Zabovskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze pārkāpumi pret cilvēku tiesībām uh, ir um, par tiem jārunā uh, visur, neatkarīgi no tā, kur tas notiek, vai tas ir Kubā vai citur. Orlando Zapata nomira tādēļ, gāja bojā tādēļ, ka viņš protestēja pret esošo režīmu. Vēl ir 25 citi politiski ieslodzītie kuri atrodas ļoti eh, sliktā stāvoklī, viņu veselība un dzīvība ir apdraudēta. Tādēļ nepietiek ar to, ka mēs, eh, piemēram, kā Spānijas valdība to darīja, piedāvā patvērumu. Uh, Um, Ieslodzīto atbrīvošana ir sarežģīts pasākums, tādēļ es gribētu vaicāt komisāram piebalgām, lūdzu raugieties, lai Eiropas komisija sa ved sarunas ar Kubas valdību un starptautiskajām sarkanām krustām ir jādod iespēja apmeklēt ieslodzītos, jo tas palīdzētu viņiem. Paldies! Paldies! Tālāk Rutmans kundze lūdzu nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētājs kundz, dārgie kolēģi. Es noteikti aizstāv cilvēku tiesības visā pasaulē, ieskaitot arī Kubu, un Orlando Zapatas nāve ir ļoti traģisks veids, kā piesaistīt uzmanību situācijai, kāda ir Kubā. Mums ir nepieciešama nepārprotama un skaidra deklarācija šai sakarā. Paldies, nāk, tad došu vārdu Lopes Garidas kungām padoms vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, es domāju, ka šīs debatas, kas šeit izvērtās par situāciju Kubā, un it īpaši attiecībā uz politiskajiem ieslodzītajiem Kubā, un tas, ka par šo jautājumu mēs runājam Orlando Zapatas um, nāvas dēļ, tas norāda uz to, ka politiskās grupas Eiropas parlamentā ir salīdzinoši vienprātīgas šī jautājumā. Un es domāju, ka Tas noteikti atspūgļosies arī balsojumā par rezolūcijas projektu. Es gribētu teikt, ka šāda pat nostāja noteikti ir padomēji, komisijai un lielākai daļai Eiropas Savienības institūcija. Eiropas eh, Savienībai dialogā ar Kubu ir jānorāda, ka iedzīvotāja situācija Kubā ir jāuzlabojas. Un es domāju, ka mums ir jārīkojas nekavējoties ikreiz, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Un tas ir viens no fundamentālajiem pamatprincipiem, kas vienmēr ir ticis uz, uzsvērts. Un uh, mēs nedrīkstam piemērot atšķirīgus standarts atkarībā no tā, par kuru valsti vai vietos pasaules iet runa. Mēs patreiz pieprasām Kubai lai Kubas režīms atbrīvotu visus uh, politiskos ieslodzītos un ieslodzītos, kas ir ieslodzīti viņu pārliecības dēļ, bet ar to vien nepietiek. Mums ir jānodrošina, lai mēs varētu panākt rezultāts, kas uzlabotu Kubas iedzīvotāju dzīves līmeni, viņu situāciju kopumā un tālāk novest eventuāli pie politisko ieslodzīto atbrīvošanas. Vienīgais iespējamais uh, risinājums šeit, protams, ir politiskais dialogs ar Kubas valdību. Jāsaka, šis dialogs ir aizsācies jau izsenis, bet, protams, mēs vienmēr varam, uh, teiksim, atjaunot šo politisko dialogu. Un Mēs patreiz varam runāt ar Kubas valdību par politiskajiem ieslodzītajiem. Tas ir pateicoties ilgu gadu konsekventam darbām pie šī jautājuma. Bez tam es piekrītu tam, ko Eh, teica godātie deputāti, kuri norādīja uz šī dialoga un sadarbības nozīmi ar Kubu. Kā arī, ja runājam par Eiropas Savienības mm, atbildību tīri no morāls viedokļa, tad tas ir tas, protams, ko mēs vēlamies. Un šajā sakarā mēs noteikti atbalstām to vienošanos, kas tika panākta parlamentā par cilvēktiesību situāciju Kubā un kas tika rezumēts šajā rezolūcijā. Bet, protams, mēs esam joprojām atvērti dialogam ar Kubu. Eiropas Savienība turpinās pieprasīt visu politisko ieslodzīto atbrīvošanu un prasīs, lai tiktu ievērēt cilvēktiesības visā Kubā. Paldies ministra kungām un noslēgumā došu vārdu komisāram piebalkungam. Priekšsēdētājs kundz godātie deputāti, es domāju, ka šīs debatas vēlreiz pierādīja, ka jautājumos par cilvēktiesībām un demokrātiju uh, Eiropas parlaments ir kā bāka, un komisija arī nekad ne, nepieļaus demokrātijas principu pārkāpšanu un cilvēktiesību neievērošanu, jo mēs uzskatām, ka ja ir kāds pārliecinošs viedoklis, tad šis viedoklis ir jāpauž. Ja turpinājām, ja, kas attiecās uz mūsu turpmāko darbu ar Kubu, tad mēs, protams, turpināsim to, kas tika iesāks 1996. gadā. Un mēs pieprasīsim, lai tiktu panāktas pārmaiņas cilvēku tiesību stāvoklī Kubā. 2008. gadā uzsāktais dialogs. Uh, dod tādas pozitīvas zīmes. Nav panākts tāds milzīgs progress, bet salīdzinoši relatīvs progress ir panākts, un tādēļ, domāju, ir jāturpina tieši tādā garā. Komisija noteikti e, sekos padomas secinājumiem, kur ir norādīts, ka augsta līmeņa vizītēs ir jāpanāk tikšanās ar demokrātiskās kustības pārstāvjiem Kubā. Paldies, paldies komisāru kungam! Un tātad mēs esam nobeiguši debatas par šo jautājumu, par rezolūcijas priekšlikumu, un es pasludinu šīs debatas par slēgtām. Sēdē pasludinu pārtraukumu līdz pulkstens sešiem, kad sāksies jautājumu laiks padomē. Paldies!